kārtības punktu ir līdz ar to ir noslēgtas, un varu jums sniegt divus paziņojumus no priekšsēdētāja puses. Pirmkārt, par Vācijas uh, iesniegumu par Jurgen Kreutzmann imunitātes atcelšanu saskaņā ar 6.2 reglamenta pāntu. Uh, šis uh, Iesniegums tiek nosiltīts tālāk juridisko lietu komiteju izskatīšanai. Otrs paziņojums, kas man jums ir jāsniedz, ir sekojošs. Tautas